viņus eh, rezolūcijas priekšlikumus un sāksim ar komisāru Otingeru. Lūdzu, vārds jums kā pirmajam runātājam. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Dārgie deputāti, Eiropas komisija kopīgi ar parlamentu ir organizējušas eh, debats par šo jautājumu. Ir ļoti labi, ka mēs šodien varam runāt par Srebģēnici. Ir iesniegti vairāk rezolūcijas uzmetumi. Un zeichensetzende aktivitāte der europäischen Institutionen. Es domāju, tas ir ļoti būtisks 20. gadskārtas pasākums Eiropas institūcijās. Mēs domās esam kopā ar cietušo piedarīgajiem, viņu ģimenēm, kas šajās dienās uh, pirms 20 gadiem ir zaudējuši savus mīļos un tuvos cilvēkus. Mēs šajās dienās pieminam upurus, Srebrenicas uh, upurus, un mēs vēlamies saprast, uh, ko darīt uh, šajās dienās, lai izvarītos no turpmākiem upuriem. Jāsaka, ka Srebrenicas genocīds tieši pirms 20 gadiem atstāja uh, rētas ne tikai Rietumu Balkānos, bet visā Eiropā. Šis genocīds uh, atstāja dziļas rētas arī uh, Sērbijas un Bosnijas Hercegovinas iedzīvotāju sirdīs. Un, protams, mūsu visu pienākums ir neaizmirst šo briesmīgo noziegumu. Un no. Bosnijas Hercegovinas ievēlētajiem politiķiem ir uh, jāpieprasa atbildība. Uh, ir uh, jābūt taisnīgai uh, jurisdikcijai, meklējot uh, genocīdu izpildītājus, uh, kara noziedzniekus, un, protams, arī ir jādara viss, lai sabiedrības varētu atkal uh, atrast samierināšanās ceļu cita pie citas, gan Bosnijā, Hercegovinā, gan visā reģionā kopumā. Uh, Lai tas varētu izdoties, noziedzniekiem ir jānostājas tiesas priekšā un ir jāuzzina arī patiesība par daudzu vēl joprojām pazudušo uh, upuru likteņiem. Un, protams, Bosnijā un Hercegovinā un visā reģionā kopā ir jārunā par šiem jautājumiem un jāpanāk mierizlīgums starp kopienām. Eiropas Savienībai jāsaka, eh, Balkāna kara mācība bija ļoti svarīga, un mēs visi runājām par eh, šo valstu nākotni. Mēs negribējām, lai tās nokļūtu konfliktos. Mēs eh, esam daudzām valstīm piešķīruši šajā reģionā kandidātu valstu statusu un ceram, ka tās arī eh, veiks visus centienus, lai beidzot varētu iestāties Eiropas Savienībā. Protams, eh, Bosnijā, Hercegovinā un visā reģionā ir eh, smagi jāstrādā, lai varētu šādus mērķus piepildīt. Jāsaka, ka Srebrenicas eh, genocīda upuru piemiņas dienā mums ir jāgodina šo upuru piemiņa un, protams, jāparūpējas par izlīgumu starp kopienām Bosnijā, Hercegovinā, kā arī visās valstīs šajā reģionā. Komisija sagaida, ka iestādes darīs visu, kas ir to spēkos, bruģējot ceļu uz Eiropas Savienību, jo tas ir labākais ceļš, pa kuru iet sabiedrībai, lai varētu attālināties no pagātnes rēgiem, traģēdijām un arī varētu parūpēties par to, lai tik briesmīgi noziegumi nekad neatkārtotos. Mēs esam pateicīgi Eiropas parlamentām par rezolūciju komisija ar nožēlu uh, pauž savu sarīk, sarūktinājumu, ka ANO drošības padome līdzīgu uh, rezolūciju nevarēja pieņemt. To iesniedz apvienotā karaliste, bet Krievija uh, izteica veto. Mēs uzskatām, ka tik traģiski notikumi mm, cilvēces vēsturē ir uh, bez noilguma, un tādēļ arī pašreizējā politiskā situācija tos nedrīkstāt ietekmēt. Paldies! Kiitoksia ja seuraavana edustaja Preda, olkaa. Lielas paldies, tālāk Predes kungs. Tāds... Priekšādātāju paldies. Šodien mēs balsosim par tekstu, un tāpēc diskusijas ir ārkārtīgi svarīgas, un tas svarīgi, lai ANO, eh, nu, un tik ļoti skumji, ka nav izdevies ANO sekretārētam nonākt pie šajā, šajā līdzīga teksta apstiprināšanas. Jāsaka, tas pirms 20 gadiem, kad piedzīvojam šo māsu slaktiņu Srebrenicā, tas bija šausminoši, es esmu savās domās ar upuriem un viņu tuviniekiem. Uh, Tās ir atmiņas, kas mums kā Eiropiešiem jāpatur prātā, un tāpat arī tas, protams, par to jādomā Bosnijas Hercegovinas pilsoņiem. To nedrīkstam aizmirst, un nevaram eh, nonākt ne pie kaut kāda samierināšanās, neatzīstot šo slaktiņu. Tā patiesība ir jāatzīst, lai cik sāpīgi tā arī nebūtu, un patiesība ir tāda, ka pirms 20 gadiem tika īstenots genocīds Srebrenicā, un mēs to nosodam pašos pamatos Un tāpat nedrīkstam pieļaut to, ka visi šie notikumi tiek relativizēti un padarīti par nesvarīgiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi samierināšās procesa gaitā, un tāpēc es aicinu politiskos līderus Bosnijā Hercegovinā, kā arī zin visā reģionā, rādīt piemēru citiem, rādīt piemēru sabiedrībai, atzīstot šo ļoti skumjo faktu, tā lai valsts varētu virzīties uz priekšu. Mums savukārt ir jādara viss iespējams, lai šāda atzīšana notiktu. Mums jāpārliecinās, ka Bosnija Hercegovina un viss Balkānu reģions tiek integrēts Eiropā, un tikai tā mēs varēsim palīdzēt pārvarēt viņu šķelšanos viņu pašu starpā. Paldies! Hvala, predsedujoča. Pred... Paldies, Fajons kundze. Paldies, priekšsēdētāji. človekovih pravic. sprava ir Lūdzu, turpiniet, saka priekšsēdētāji, radās neliels eh, tehnisks eh, pārpratums ar tulkošanu. Pirms 70 gadiem Eiropa asiņoja. Nabadzība un kara drupas uh, bija redzamas Eiropā, ko vienoja vienotība, iecietība pret cilvēku tiesībām. Uh, Samierināšanās ir jāsāk tieši uz šādām grupām. Genocīda pieminēšana ir ļoti sāpīga. 8000 bosniešu zaudēja savas dzīvības Srebrenicā. Šī ir vienreizēja iespēja rast samierināšanos. 60. gada dienā kopš Aušvicas notikumiem mēs teicām, ka mēs vēlamies aizmirst, bet mēs nevaram aizmirst. Mums ir jāpiemin genocīda upuri Srebrenicā un visā Dienvidslāvijā. Nav iespējama brīvība, taisnīgums un uh, cilvēku cienīgu izturēšanās, ja mēs pievaram acis uz šādiem notikumiem. Srebrenicai ir jākļūst eh, par atgādinājumu, ka nekas līdzīgs nedrīkst vairs notikt Eiropā, jo projām eh, bez vēsts ir pazuduši vairāk nekā tūkstots cilvēku. Sesdien mēs pieminēsim viņus. Es atbalstu rezolūciju, par ko balsēsim šodien - reģionālā sadarbība un Bosnijas. Mm ceļš uz Eiropas Savienību ir labākais veids, kā pārvarēt atšķirības un savstarpējo naidu. Eh, ļoti žēl, ka ANO eh, padomē netika pieņemta šī rezolūcija. Mm, es domāju, ka tas ir mūsu visu morāls pienākums palīdzēt eh, Bosnijai, Hercegovinai um, nonākt Eiropas Savienības dalību valstu saimē. Paldies, Tomašič kungs, kundze. Paldies! Šajā nedēļā parlamentā tiek pieminēts genocīds Srebrenicā. Mēs koncentrējamies uz uh, cietušo piemiņu, uz uh, viņu radinieku sāpēm, bet es gribētu izmantot šo iespēju, lai mēs apzinātos arī to, kādu lomu starptautiskā sabiedrība spēlē šajā asins izliešanā. Gandrīz četrus gadus ilgs bija laiks no Bukovas līdz Srebrenicai, bet diemžēl šis laiks nebija pietiekams, eh, lai izdarītu secinājumus no tā, kas notika Bukovā, kur bija pierādījumi par koncentrācijas nometņu esamību, par eh, masu slepkavībām, un tas atkārtojās eh, Srebrenicā. Tas bija eh, vissliktākais iespējamais scenārijs. Un tikai taisnība var novest pie eh, iekšēja miera. Paldies! Paldies! Tālāk Jakovičs kungs. Pirms 20 gadiem Srebrenicā notika genocīds. Tas ir bijis briesmīgākais kara noziegums Eiropā kopš otrā pasaules kara. Motīvs bija piederība citai tautībai vai ticībai. Mēs runājam par kopīgām vērtībām, bet Bosnijā un Hercegovinā ir jāatzīst, ka ir pienācis laiks pieņemt un akceptēt to, ka Eiropa ir gatava viņus uzņemt vienotus. Un mums ir pienācis laiks izrādīt uh, pilnā apmērā cieņu tiem, uh, kuri gāja bojā, un uh, viņu piedarīgajiem, kuri joprojām cieš. Un, diemžēl, uh, mēs neesam bijuši pietiekami drosmīgi, lai pateiktu taisnību. Srebreņici joprojām ir visu ciešanu un uh, moku simbols visiem cilvēkiem Bosnijā, Hercegovinā. Un tādēļ, es domāju, mums būtu jāpiemina eh, ciešanas ne tikai bijušās Dienvidslāvijas republikā, bet visā pasaulē. Mums vajadzētu visiem uzdot sev jautājumu, vai mēs būtu varējuši apturēt šādu notikumu gaitu. Diemžēl ir jāsaka, starptautiskā sabiedrībai nav izdevies izdarīt to, ko viss no tās sagaidīja. Tas ir novērst masu slaktiņu Srebrenicā. Vainīgie ir jāsoda, un es sagaidu, ka Hāgas tribunāls um, tā arī rīkosies. Man ir žēl, ka ANO nebija drosmes pieņemt attiecīgo rezolūciju, jo mēs visi to gaidījām. Bet ļoti labi, ka Eiropas parlamentām ir kopīgs rezolūcijas projekts, un labi ir arī tas, ka mēs spējam pateikt to, ka šī rezolūcija nav vērsta pret Serbiju vai serbiem. Šī rezolūcija ir domāta, lai Serbija paskatītos taisnībai acīs un uh, lai mēs visi varētu apvienoties vienā lielā kopīgā Eiropas ģimenē. Paldies! Kiitoksia ja seuraavana edustaja Dansdorf. Paldies, Ransdorf kungs. Edustaja Dansdorf paní předsedající eh, já bych se chtěl omezit na dvě poznámky. Paldies, priekšsēdētāji. Divi komentāri. Šis karš nekad nebūtu noticis, ja amerikāņi nebūtu padarījuši un piespieduši Azerbeikoviču atsaukt uh, savu parakstu no vienošanās, kas tika panākta 1989. gadā. Tālāk par uh, Mladiču un Karačiču. Mēs runājam par viņiem, bet mēs nerunājam par Naseru Oriču, Tuzlas uzņēmēju, kurš 2006. gadā tika Hāgā atbrīvots, bet viņš bija visu šo notikumu ierosinātājs. Liecinieki tika nogalināti, eh, viņi vienkārši pazuda, un viņi nevarēja sniegt pierādījumus tiesā, un tādēļ viņš tika atbrīvots pierādījumu trūkumu dēļ. Protams, mums ir jāpiemina Srebreniņas notikumi, bet eh, lieta vēl nav beigusies. Paldies, Šaltes kungs lūdzu. dāmas un kungi. Pēc vienas minūtes laikā es nevaru nosaukt visus Rebriņicas upuru vārdus, bet mēs nedrīkstam bēgt no patiesības. Mums ir jāuzņemas atbildība un jāatceras, ka arī starptautiskās organizācijas šeit spēlē svarīgu lomu. Mums ir jāļauj tiesai darīt savu darbu Un mums ir jāpiemina bojā gājušie un viņu piederīgie. Bojā gājušos mēs atdzīvināt nevaram, bet mēs nedrīkstam uh, piedot un relativizēt noziegumus. Pastrādātie noziegumi tika pastrādāti bez atbildības uzņemšanās, un tas nav pieļaujami. Paldies! Paldies, Sinadidos kung, kungs lūdzu. Priekšsēdētāja, pieminot Srebrenicas notikumus, mums vajadzētu sniegt mācību jaunajai paaudzei par uh, šo noziegumu pret cilvēci mērogu un norādīt uz to, ka šādus pašus noziegumus patreiz veids Islāma valsts kaujinieki. Srebrenica bija amerikāņu un vāciešu iejaukšanās rezultāts. Viņi gribēja izjaukt Dienvidslāviju ģeopolitisku apsvērumu dēļ. Tas bija uzbrukums valstei, ko veidoja slāvu tautas. Šīs politikas rezultāts redzam šodien. Bosnijā, Hercegovinā dzīvo trīs dažādas tautības, kas viena otru neieredz serbi tika izdzīti no Kosovas un Tagad mēs redzam, ka viņi grib piesavināties Grieķijas nosaukumu Maķedoniju. Ja mēs gribam pieminēt vēsturi, tad mēs nedrīkstam to svītrot vai mainīt. Paldies! Paldies! Tālāk dodu vārdu Plenkoviču kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pieminot 20. gada dienu kopš Srebrenicas notikumiem, gribu izteikt līdzjūtību tiem piedarīgajiem, kur joprojām nezin, kas noticis ar viņu tuvajiem un mīļajiem. Mēs nosodām uh, vardarbību, ko uh, veica uh, karaspēks ģenerāļa Ratko Mladiča vadībā Es eh, vēlētos eh, šajā gadījumā eh, izteikt cerību, ka Hāgas uh, tribunālā process uh, pabeigsies pēc iespējas ātrāk. Uh, es izsaku nožēlu par balsojumu rezultātu ANO drošības padomē vakar, tādēļ vēl jau vairāk atbalstu Eiropas parlamenta rezolūcijas projektu. Uh, Es esmu pārliecināts, ka samierināšanās ir svarīga Eiropas nākotnē, un tas ir iespējams tikai atzīstot starptautiskās tiesas lēmumu, atklāti atvainojoties un pieminot eh, ši, šo lielāko slaktiņu pēc otrā pasaules kara. Paldies! Paldies! Tālāk Kāna kungs lūdzu. Um, Priekšsēdētāji, paldies! Šonadēļ mēs atzīmējam gada dienu, 20. gada dienu kopš Srebrenicas genocīda pastrādāšanas. Mēs noliecam galvu super priekšā un esam domās ar tuviniekiem, kas joprojām meklē taisnību. Ir ārkārtīgi apkaunojoši visai pasaulē, ka tai neizdevās aizsargāt nevainīgus civiliedzīvotājs priekšādātājs, un ārkārtīgi sarūktinoši, ka ANO neizdevās pieņemt šo rezolūciju, īpaši ņemot vērā, ka. Uh, E, pati tiesa, dien, bija šī dienasvēsīs tiesa, atzina, ka pastā ir pastrādāts genocīds. Un tāpēc mums ir jāatceras šie notikumi un jāapņemas nekad neko tādu neatkārtot, tā lai šāda veida aizspriedumi, naids nevar nesodīti virzīties uz priekšu. Un mums acis jāpatur uz nākotni, jāskatās uz Bosnijas nākotni. Samierināšanās process ir viens no būtiskākajiem mēķiem šai kontinenta daļā. Tas var novest pie patiesības un miera. Samierināšanās pilnīgi noteikti ir ceļš, kas novedīs pie patiesības, un mums jāpalīdz spēcināt šis ceļš, jāpalīdz izglītoties visiem, atcerēties notikumus, pētīt, izmeklēt šos notikumus tā, lai nenotiktu, eh, ne, nepastāvētu genocīdu iespēja nākotnē. Mums ir jāveido tāda sabiedrība, kas balstās uz uzticēšanos, vispārēj iekļautību un eh, daudzveidības svinēšanu. Un mēs, protams, gaidām, kad šīs valstis kopā ar citām Balkānu valstīm iestāsies Eiropas Savienībā, jo tieši Eiropas ceļš ir tas labākais ceļš, kā virzīties uz priekšu un pārvarēt pagātnes traģēdijas. Mēs aicinām Bosnijas eh, vadoņus un valdi, mm, vadošos eh, iestādes strādāt kopā ar mums tā, lai šis būtu tāds ilgspējīgs piemiņas moments, kas nodrošina mums ceļu uz nākotni. Un mūsu domas, protams, ir ar viņiem. Paldies! Tukšie, es paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Lunačekas kundze. Priekšsādātāji, paldies. Komisāra kungs, godātie kolēģi, šos sestdien es šī parlamenta priekšādātāja vārdā pārstāvēšu šo parlamentu Srebņericā kopā ar desmitiem tūkstošu citu, un man būs tas gods un e, paust jūsu viedokli viņiem, paust bēdas, līdzjūtību vi, m, mm, izdzīvojušajiem. At, šis genocīds bija lielākā, lielākā nežēlība, vārdarbība, kas pastrādāt kopš otrā pasaules kara, un ārkārtīgi skumji secināt, kā no drošības padomē rezolūcija tika nobloķēta, tāpēc mūsu rezolūcija ir vēl jo svarīgāka. Miers nav iespējams, ja nerunā par nežēlībām, par vardarbību, kas ir tam visam fonā. Un nes, nevar tas notikt, ja netiek saukti vainīgie pie kārtības. Tikai tad ir iespējams samierināšanās. Turklāt gribu pieminēt arī visas tās sievietes, kas kļuvuši, kļuva par upuriem un tika izvarotas kara gaitā, kuru bēdas un traumas joprojām netiek atzītas. Neko tādu nedrīkstam pieļaut vairs. Mums ir jāpasaka, nekad vairs, nekad vairs nedrīkst pieļaut atkārtos līdzīgas notikums, kāds bija Trebriņcā ar šo genocīdu. Es paldies, saka priekšādātāju. Tālāk Pikulas kungs. Priekšādātāju. Mums nav jāgaida, lai starp šiem šausminošiem notikumiem mums iestātos vēsturiska distance un tad tikai varētu izteikt novērtējumu. Nē, tas, kas notiks Rebreņicā, bija genocīds un mums jāpārliecinās, ka kaut kas tāds nākotnē nevar atkārties. Tā bija, atkārtoties. Tā bija vesela traģēdija sērija, kas sākās pagājušā gadsimta beigās. Tas sākās netālu no Sarājevas un 20. gadsimts bija pilns karu, iznīcības posta, līdzīgi, līdzīgi tā kā tas bija 95. gadā Srebreņicā. Bet kāpēc tad šī 8000 cilvēku nāve ir vēl traģiskāka? Nu tāpēc, ka atšķirībā no iepriekšējā gadsimta sākuma šoreiz taču jau pastāvēja kolektīva starptautiskās sabiedrības aizsardzības sistēma, kam vajadzēja spēt novērst šādu traģēdiju un neļaut civiliedzīvotājiem kļūt par upuru nekontrolētam naidam. 8000 iedzīvotāji tika nogalināti, bet šobrīd mēs turpinam nogalināt ar politisku cinismu un uh, klusēšanu. Eiropas parlaments par laimi tomēr neklusē, un tāpēc varam būt lepni ar to, ka dodam ieguldījumu šo faktu atzīšanā ar rezolūciju, ko apstiprināsim šodien. Paldies, saka priekšsēdētāji. Un pēdējais runātājs pirms pāriem pie brīvā mikrofona procedūras ir Skrleca kungs. Priekšsādātāji, paldies! Eiropas Savienības vēsts un moto ir vienota daudzveidībā, un tieši šī vēsts mums jānodod tālāk arī Bosnijai Hercegovinai, jo tās pilsoņiem ir vajadzīgs miers, miers vajadzīgs visā reģionā. Un nākotnes vārdā mēs nedrīkstam aizmirst, ka šie 20 gadi pēc genocīda, nu, genocīda mums ir jānoliec galvas šīs traģēdijas priekšā miera vārdā. Jo projām mums jāturpina noskaidrot, kur palikuši apmēram 1200 cilvēku, kuru atrašanās vieta vēl nav noskaidrot, kas vēl, par kuru liktenis vēl nav zināms. Mums jādara viss iespējamais lai nodrošinātu samierināšanās procesu un lai visas tautas Bosnijā varētu dzīvot droši un laimīgi. Tāpēc gribu aicināt Eiropas Savienību un arī visus citus pilsoņus eh, darīt visu, kas iespējams, lai rastu pastāvīgu, ilgspējīgu mieru. Paldies! Tagad pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras pieci runātāji pieteikušies, un visi varēs arī izteikties. Vispirmām kārtām Kukan kungs, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Godātais komisārkungs, kolēģi! Ar godbijību mēs šodien pieminām Srebrenicas upuru piemiņu, kas uh, zaudēja savas dzīvības. Mēs vēlamies viņiem paust līdzjūtību, paust līdzjūtību šo cilvēku ģimenēm. Srebrenicas genocīdu mēs nedrīkstam aizmirst un tas ir mūsu morālais pienākums turpināt atminēties uh, šos notikumus. Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka kas līdzīgs nekad nedrīkst atkārtoties. Gribēju pateikties it visiem, kas šodien nesā Srebrenicas ziedus kā cerību simbolu un es ceru, ka visi varēs atrast samierināšanos, izlīgumu, un uh, Bosnijai un Hercegovinai būs vairāk cerību. Paldies, turpin priekšsēdētāja. Frančulīks kungs, lūdzu. Uh, thank you very much, Madam Chair. Ladies and gentlemen. Priekšsēdētāji, paldies, dāmas un kungi. Jā, šodien pieminam šeit Eiropas parlamentā to, kas notika Bosnijā, Hercegovinā. Eh, tā bija traģiska cilvēku dzīvību zaudēšana, slepkavība. Diemžēl ANO spēkiem toreiz neizdevās aizsargāt pilsoņus šajā reģionā, bet tas bija viņu galvenais pienākums. Un mums tāpēc vajadzētu pārliecināties, ka ANO mieru uzturēšanas un miera veidošanas spēki un rīcība notiek efektīvi, lai nekas tāds nevarētu atkārtoties nākotnē. Jāpauž nosodījums arī par šo balsojumu pret rezolūciju par genocīdu atzīšanu Srebrenicā. ANO nosod, no, nu, nu, noraidoši rīkojās Krievija. Vienkārši neticami, ka šāda valsts Krievija var noliegt šādu faktu vainīgie jāsauc pie kārtības, tiesas priekšā, un samierināšanās process Bosnijai Hercegovinai ir ārkārtīgi svarīga, ja tā vēlas iet ceļu uz Eiropas integrāciju. Šāda veida genocīds nedrīkst notikt atkal. Paldies, saka priekšādātāji. Tanuka kungs tālāk. Priekšādātāji. 20. gada dienā kopš Srebrenicas slaktiņa ir svarīgi eh, atzīt, ka šis genocīds pret 8000 musulmaņu zēnu un vīriešu tiek atzīts kā viena no traģiskākajām eh, slaktiņiem kopš otrā pasaules kara. Nekas tāds nedrīkst atkārtoties. Tūkstot zēnu un vīriešu joprojām vēl nav atrasti, tie droši vien ir kaut kur kādos eh, kapos, norakti masu kapos, un viņi vēl, ne, vēl nav atrasti. Ano, diemžēl, ir ignorēti ignorēja toreiz savas funkcijas aizsargāt pilsoņus viņu, ap, viņu teritorijās, viņu rīcībā. Un tāpēc man jāpauž arī šoks par Krievijas veto pret Brītu valdības centieniem panākt Srebriņas rezolūcijas pieņemšanu ANO drošības padomē. Šāda veida traģēdija nedrīkst izmantot kā politisku futbolu, bet Krievija nav mācījusies no kļūdām, no katiņas slaktiņa otrā pasaules kara laikā, kad Staļins meloja un vainoja vāciešus šai slaktiņā. Es domāju, ka šāda veida notikumi taču nedrīkst arī atkārtoties. Paldies, saka priekšsēdētāji. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Господ... Paldies, priekšsēdētāji šāda veida slepkavības, kas notika pirms 20 gadiem, saka Kučuka kungs, eh, nedrīkst atkārtoties. Un esam piedzīvojuši daudz un dažādus eh, zvērīgus slaktiņus, bet šajā gadījumā runājam pavisam nesen etnisku asins izliešanu. Mana valsts Bulgārija spēja veikt pārējais periodu bez asins izliešanas, lai gan mums arī, protams, ir dažādas etniskas rakstura domstarpības mēs varējām iet šo ceļu uz NATO un uz ES, e, pamatbrīvību, tiesība, tiesības ir, un tiesības ir svarīgas tika toreiz progradēts, ka arī Bulgārijā būšot etniskas sadursmes, bet tagad 20 eh, gadu pēc Rebreņicas slepkavības mēs arī skaidri redzam, cik ļoti sāpīgs ir šis pārējais process, un Balkānu reģions ir gājis cauri ļoti traģiskam laikam. Šī traģēdija mums atgādina, ka mūsu, mums ir morāls pienākums atbalstīt Rietumu Balkānu reģionu, tie ir mūsu partneri, un mums jāatbalsta viņu ceļš uz transatlantisko savienību, veidot daudz kultūru Eiropu. Tas taču ir mūsu mērķis. Paldies tālāk Marino Pinto. Sra. Presidente, caros colegas. Priekšādātā godātie kolēģi. ņemot vērā, cik milzīga apmērā bija šī traģēdija Strebrenicā pirms 20 gadiem, mums šodien būtu jābūt pietiekam drosmīgiem, lai pateiktu, ka šajā konfliktā nebija nevainīgo pušu. Vienīgās ne, vienīgā nevainīgā puse bija upuri un viņu tuvinieki. Un kā tas nereti notiek šādās situācijās? Startautiskā sabiedrība pārāk ilgi vilcinājās līdz nodrošināja šo samierināšanās procesu tā, lai tas varētu nor norisināties. Un šobrīd atkal riskējam ar to, ka liekulības eh, dēļ šo zverību pastrādātāji netiks saukti pie kārtības, pie tiesas. Mēs tikai tādā veidā paga, pagarinām šo negatīvo ietekmi šīs trauma, traumatizējušās sekas, kas ir uz iedzīvotājiem. Starptautiskās sabiedrības uzdevums ir sodīt vainīgos. Tikai tā upuri varēs gūt mieru. Paldies! Kiitoksia ja komission puolesta komissaari Oettinger. Paldies. Tagad vārds Oettinger kungam komisijas vārdā. Frau Präsidentin. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi deputāti. Aufwürdige Engagement des Europäischen Parlaments im Šīs dienas debats pierāda to, cik uh, svarīgs ir šis jautājums Eiropas parlamentam, pieminot šos traģiskos notikumus mūsu kontinentā pirms 20 gadiem. Ar piedalīšanos uh, debatēs uh, komisija atbalsta parlamenta viedokli, un mēs piekrītam, ka ir jāpiemina upuru piemiņa arī Bosnijas Hercegovinas teritorijā un 92. līdz 95. gadam arī Bosnijas Hercegovinas minoritāte ciet no vajāšanas. Tā ir valsts, ko ir plosījusi ļoti smaga pagātne un tā atrodas tieši mums kaimiņos. Un mums ir jāsaprot, kas tad ir pats svarīgākais Eiropas Savienībā. Miers, tā ir miera savienība. Pateicoties uh, Eiropas Savienības dibināšanai, izdevās pārvarēt šo milzīgo plaisu Eiropā pēc uh, otrā pasaules kara un pēc Berlīnas mūra krišanas. Tas ir miera projekts, lai piedāvātu labāku nākotni mūsu bērniem un mazbērniem visā kontinentā, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Bosnija-Hercegovina un arī citas reģionu valstis ir izvēlējušās Eiropas perspektīvu. Eiropas Savienība, parlaments, komisija, dalība valsts padome to vienmēr ir uzsvērušas. Un komisija strādās vaigas viedros, lai atbalstītu Rietumu Balkānu valstis to centienos uh, doties pa Eiropas ceļu, lai tās varētu izpildīt arī visas nepieciešamās prasības. Liels paldies! I have received seven Es esmu saņēmusi septiņus rezolūciju uzmetumus, lai varētu noslēgt šīs debatas. Debatas esam beiguši. Balsosim šodien.